Der Präsident! So. Die Sitzung. Atsākam sanāksmi. Vakardienas protokols un uh, to teksti ir pieejami. Vai ir iebildumi pret protokolu? Nav. Līdz ar to protokols ir eh, pieņemts. no padomes par no pirmā lasījuma un par iemesliem esmu komisijas viedokli esmu saņēmis.